Bene, kolēģi, l'ordine del giorno. Re... Godatie kolēģi, kolēģis, nākamais darba kārtības punkts ir padomis un komisijas paziņojumi par situāciju Bulgārijā. Un tagad uzreiz došu vārdu Leškevičus kungam. Lūdzu. Prezidents priekšsētājs kundze, dāmas un kungi komisijas vicepriekšsādātāja. Esmu uh, ļoti uh, pagodināts stāvēt jūsu priekšā. Un tagad nākamajos uh, sešos mēnešos, 179 dienu laikā, es bieži te viesošos. Esmu apņēmies ļoti konstruktīvi un aktīvi ar jums sadarboties. Priekšsētāja skundze godātie deputāti, jūs lūdzāt padomas prezidentūru piedāvāt savu novērtējumu par stāvokli Bulgārijā. Tas ir jautājums, kas uh, uh, ir devis uh, iemeslus satraukumam. Un tik tiešām uh, situācija ir pietiekoši nopietna, lai par to diskutētu Es pakļaujos jūsu idejai šo diskusiju organizēt. Un esmu gatavs uzklausīt arī deputātu viedokļus par šo tēmu. Bet es baidos, ka pašlaik es nevaru paust visas padomes nostāju, jo padome vēl nav diskutējusi par Bulgārijas iekšējo situāciju. Tāpēc es nevaru jums šo pozīciju paziņot. Padome vispār nediskutē bieži par kādas dalību valsts iekšējo stāvoklī, bet, protams, šeit parlamentā situācija ir savādāka, jo parlamenta loma ir diskutēt par aktuālajiem jautājumiem. Jo īpaši par tādiem jautājumiem, kas tieši skar parlamentu. Jūsu loma ir uh, uh, pieprasīt arī padomes uh, dalību šeit. Padomes sastāv no dalību valstīm, Bulgārija ir viena no tām. Nu, un lūk, es tagad no savas puses pārstāvēšu padomes prezidējošo valsti. Kā es teicu, es uh, nevaru, diemžēl, uh, padomes kopējo viedokli parlamentam paziņot, bet varu jūsu viedokļus nodot padomēji. Tāpēc es ļoti uzmanīgi sekošu šodienas diskusijai un ņemšu vērā visus viedokļus, kas izskanēs diskusijas gaitā. Noteikti tādu būs daudz. Un pagaidām, paldies par jūsu uzmanību! Liels paldies! Komisāra Redinga lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Komisija ar lielām bažām ir sekojusi situācijas attīstībai Bulgārijā. Mēs, protams, um, atzīstam valsts nacionālo kompetenci, bet dažkārt uh, stāvoklis vienā valstī skar visu Eiropas Savienību. Un Bulgārijas Nacionālās drošības aģentūras vadītāja iecelšana ir šāds gadījums. Kompetenci nodošana ir ļoti svarīga cīņā pret organizēto noziedzību, un tai jānotiek pienācīgi. Komisija ņem vērā to, ka Bulgārijas parlaments vēlas uh, uh šo pretrunīgo uh, uh, iecelšanu amatā anulēt. Pirms divām nedēļām uh, priekšstādājs Barozo uh, sazinājās ar Bulgārijas valdību un norādīja uz to, ka bažas ir ne tikai komisijai, bet ir uh, arī bažas Bulgārijas sabiedrībā. Komisija uzsver, ka ir nepieciešams nākotnē šādu strateģisku amatu Uh, ieņemšanu uh, rīkot stratēģiski, ņemot vērā visus apsvērumus. Pašreizējie politiskie notikumi un arī demonstrācijas Bulgārijā norāda, ka nepieciešamas valsts reformas. Tāpat šie protesti atspoguļo Bulgārijas uh, sabiedrības nostāju un bažas par tiesiskuma īstenošanu. Bulgārijai vajadzētu darīt vēl vairāk, lai cīnītos pret korupciju un organizēto noziedzību, kā arī, lai modernizētu tieslietu sistēmu. Komisija izmantos verifikācijas mehānismu, kas ir paredzēts, lai uzraudzītu reformu procesu. Un komisija darīs visu, lai visas dalību valstis ievērotu visas savas saistības, kas izriet no Eiropas Savienības tiesībām, un mēs izmantosim visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Bulgārijas gadījumā komisija ir apņēmusies arī turpmāk palīdzēt Bulgārijai īstenot reformas, lai panāktu labos rezultātus. Mēs izmantosim sadarbības un verifikācijas instrumentu, kas ir ļoti efektīvs. Paldies! Paldies, vicepriekšsādātājs kundze. Tagad runātāja politisko grupu vārdā sāksim ar tautas partiju. Vēberkungs, 1 minūte 30. Priekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētājs kundze. Es raugos zālē un konstatēšu, ka sociāldemokrāta intereses par pamatiesībām nu, ir beigušās. Neviens negrib runāt par Bulgāriju. Mēs taču gribējām visi diskutēt par pamatiesībām Eiropā. Gan uh, Ungārijā, gan Bulgārijā, Rumānijā. Kamers ir izslēgts, neviens nav zālē. Tas ir uh, jūsu sociāldemokrāta izpratne par šiem jautājumiem. Dargie kolēģi un kolēģis, es neesmu saņēmis vēl atbildes. Varbūt, ka nedaudzie sociāldemokrāti, kas vēl šeit zālē, var atbildēt. Hannes Svoboda uh, valdības veidošanas laikā, ka esot jānorīja uh, uh, krupis. Uh, veidojot valdību, un es gribētu atbildi, nu kāds krupis tad tas bija, uh, ko tad paziņoja uh, labējiem radikāļiem. Uh, Labējie nediev, uh, nepiekrita vairākumu uh, atbalstam vai uh, solīja uh, naudu vai uh, kodolspēkstacīju vai uh, Krievijas ietekmi vai naudas plūsmas. Uh, Kāda tad ir šie uh, solījumi bijuši? Pirmie lēmi ir dramatiski. Uh, Organizētā noziedzība uh, ir uh, pārlikta uz uh, slepenu dienestu kompetences loku, nevis iekšliet ministrijā, parlaments vairs to nekontrolē. Mēdēji priekšsādātāji vietas tiek aizslēgtām durvīm norīkots un ieteikts, bet tad desmitiem tūkstoši Sofijā dodas ielās un neļauj sociāldemokrātiem rīkoties, kā tie rīkojas. Un tas, ko mēs piedzīvojam Bulgārijā, parāda, ka netiek, nav izpratne par demokrātiju un tiesiskumu. Ceru, ka sociāldemokrāti uh, Uh, nāks pie prāta. Un tā kā Redings kundze teica, lūdzu arī visus ļoti uzmanīgi raucīties uz to, lai pamatiesības Bulgārijā tiktu ievērots. Mēs lūdzam sociāldemokrātus nemeklēt uh, atrunas, bet godīgi pateikt uh, partiju mm, saimas locekļiem, arī Stanišev kungam skaidri pateikt, ka Bulgārija jāatgriež pie. Uh, demokrātisku valstu saimas, eh, ir jāorganizē eh, atkārtotas vēlēšanas. Tas ir vienīgais veids, kā sasniegt stabilitātu Bulgārijā. Paldies! Vēbera kungs, vai jūs pieņemsiet zilo karti no Kirilova kunga? Vēbera kungs. Jūs esat viens no runātājiem politisko grupu vārdā, un jūsu politiskās grupas pārstāvība ir pat mazāka nekā sociālistu pārstāvība. Un tad, manuprāt, jūs varētu to pašu jautājumu uzdot jūsu kolēģiem. Jūsu komentāri bija diezgan vispārīgi, bet jautājums ir šāds. Kopš kura laika fakts, ka kāds ir vai nav parlamentā, nozīmē to, ka viņi sniedz vai nesniedz savu politisko atbalstu. Mēs nekad nebijam saņēmuši atbalstu. Varbūt jūs varētu piefiksēt, kāda ir atšķirības starp reģistrāciju un atbalstu. Un mēs cenšamies sadarboties arī ar jums, piemēram, Albānijā. Mēs centāmies sociālistus atgriezt parlamentā. Gal galā parlamentā opozīcija arī ir vajadzīga. Paldies, paldies par šo jautājumu. Es varu uh, tikai par sevi uh, teikt. Es kopš trim esmu šeit uh, runāju par, diskutēju par Ungāriju un skatos uh, sociāla demokrātu vadību. Neviena šeit nav. Svobod ir aizgājis, Verhofstads ir aizgājis, Konspendits ir aizgājis. Visi tie, kuri nu tādu lielu teātru rāda šo jautājumu kontekstā. Tas ir tas, ko mēs kritizējam, un izšķirīgais jautājums ir tāds, vai sociāldemokrātiem būs eh, pietiekams spēka draugiem Bulgārijā pateikt taisnību un pateikt tā, nedrīkst turpināt. Godīgi būtu, ja akceptētu vēlēšanu eh, rezultātu un akceptētu plašu vairākumu Borisovu uh, ievērt par premjerministru uh, būtu bijis pareizi, bet jūs noslēdzāt uh, līgumu ar pašu vēlnu. Vēberkungs, ir vēl viena zilā kartīte jums. Jotovs kundze, lūdzu. Yes, please. Weber, колкото повече ви слушам, толкова повече... Es uzklausīju jūsu teikto ļoti rūpīgi, un man šķiet, ka jūs nelīdz galam saprotat jūsu principus, tad, kad jūs runājat par Ungāriju, jūs runājat par vienām lietām, par Bulgāriju, par kaut ko pilnīgi citu. Tāpēc es nelīdz galam saprotu, kā šāda lieta var darboties. Varbūt jums vienkārši ir uzrakstīts instrukcijas, kurus jūs, kurām jūs sekojat. Nu, jautājums ir šāds. Bulgārijas Valdība ir ievēlēta taisnīgās vēlēšanās. Tāpēc, kāpēc jūs tagad uzskatāt, ka Bulgārijā būtu nepieciešams priekšvēlēšanas? Varbūt es varētu to pašu teikt, ka būtu nepieciešams jūsu valstī ātrāk noturēt vēlēšanas. Also, wenn Sie den Vergleich mit... Nu, ja jūs uh, salīdzinat ar Ungāriju, uh, atbildēšu. Uh, Ungārijas gadījumā, ja tāpat to skatām, tad Viktoram Orbanam būtu ar Jopik jāveido koalīcija ar labējiem radikāļiem, bet tā tas nav. Un jūsu gadījumā sociāldemokrātu valdība sabruktu, ja partija attaka rīt jūs neatbalstītu, un jūs esat atkarīgi no labējiem radikāļiem. Un par to runās nākošo uh, gadu laikā, ja jūs nekļūsiet saprātīgāk. Un mēs šādu situāciju, kāda ir, nepieļausim. Paldies, tagad lūdzu S&D grupas vārdā Morājas kungs. Pusotru minūtu paldies priekšsēdētē. Vēlos teikt Vēbera kungam. Dāla kungs šobrīd nav klāt, bet viņš pieminēja tādus cilvēkus kā konbendita kungs, bet, ja es pareizi atceros, viņš nebija sociālists. Nu, vismaz pagaidām neesam viņu pārvilinājuši pie sevis. Vienkārši, lai būtu godīgi. Mēs tikko esam diskutējuši par Ungāriju, un es zinu, ka mēs esam sistemātiski sekojuši konstitūcijas e, grozījumiem, kas varētu rezultēties konstitucionālais pārkāpumos, un tagad, e, kad mēs runājam par Bulgāriju, uh, Mēs runājam par citām lietām, bet, protams, arī šajā gadījumā mums ir nepieciešams rūpīgi sekot institucionālām reformām. Tādi jautājumi, kā, kā piemēram, cīņa pret korupciju, šie jautājumi ir jāizskata. Bulgārijai ir tā, ka mēs runājam par cilvēku, kas tika nominēts korupcijas apkarošanas birojā vadītāju uh, postenim drošības organizācijas tiek represētas, ir dažādas policijas funkcijas, un līdz ar to rodas uh, risks, kas varētu, uh, ka varētu izveidoties organizācija ar policijas funkcijām, un nekas tam līdzīgs Eiropas Savienībā vēl neeksistē, un tas var ierobežot uh, Bulgārijas uh, labus rezultātus. S un D labprāt izskatīs uh, Bulgārijas situāciju, kā arī citu valstu situāciju Mūsu politiskā grupa uzskata, ka būtu nepieciešams paplašināt jau tagad uh, plānoto Libe uzklausīšanu par skandāliem, drošības skandāliem, kas ir notikuši Bulgārijā, un ka ir nepieciešams izskatīt arī citus gadījumus, kas ir saistīti ar pamatiesību pārkāpumu. Tāpēc arī mēs uzskatām, ka ziņojumu, ņemot vērā ziņojumus tādi, piemēram, kā par Ungāriju, ka ir nepieciešams nodrošināt uh, uzraudzības mehānismu, kā to ieteica komisija, un mēs ceram, ka šādā veidā varēsim risināt dažas no bažām, par ko runāja Vēberkungs, un tā ir manas politiskās grupas atbilda. Marājas kungs, vai jūs varētu pieņemt zilās kartas jautājumu? Zilās kartas jautājums. Labi. Stojanova kungs, jūs varat izteikties. Paldies! Mēlos tagad runāt par vienu lietu, par ko, ko jūs pieminat, Marāša kungs. Jūs runājat par to, kā kompetences eh, Bulgārijas eh, Nacionālajā drošības aģentūrā, ka šeit kompetences tiek eh, sajauktas, un vismaz tā, kā es sapratu jūsu teikto, jūs uzskatāt, ka šī aģentūra kļūst par tādu štāzībā veidu, vai tā ir? Nu, es nezinu, kādu runu jūs klausījāties, bet es neko tam līdzīgu neteicu. Es teicu to, ka šobrīd Bulgārijā nepareiz persona tiek nominēta ārkārtīgi svarīgam postenim e, korupcijas apkarošanas jomā. Turklāt arī patēģentūra tiek e, pārorganizēta un tad līdz ar to tiek apdraudēta cīņa pret organizēto noziedzību. Tas tas, ko es teicu. Paldies! Un tagad lūdzu Aldi grupas vārdā Huismanovas kundze, jums ir pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, Redingas kundze. Ekonomikas un finanšu krīze ir pusē no Eiropas Savienības dalību valstu prasījusi arī politisko cīņu, un Bulgārija nav izņēmums šajā gadījumā. Bet salīdzinot ar uh, diskusiju, kas notika pirmīt, šeit varam teikt, ka Bulgārijā uh, likumi darbojas un arī institūcijas darbojas. Bulgārija nolēma, ka tā ies demokrātijas ceļu. Mums ir demokrātiskā valdība, kas seko konstitūcijas normām, un uh, pat uh, iepriekšējās valdības uh, uh pārstāvī viņi nevēlās apmeklēt parlamentā sanāksmes, bet tā ir viņu izvēle. Šobrīd ir tā, ka leģitīmie procesi notiek, un valdība arī uzklausa protestētājus un tiek spērti soļi, lai varētu jautājums risināt. Ataka partija, par ko runāja Weber kungs, neatbalsta valdību. Tā arī nav valdības partija. Pirmais Bulgārijas politiķis, kas ir bijis atkarīgs no ataka atbalsta, tas bija uh, Borisova kungs iepriekšējais premjerministrs, un tā tautas partijas grupa neko neteica Tagad mēs runājam par demokrātijas principu pārkāpumu. Esošā Bulgārijas valdība ir konstruktīva alternatīva un būtu jābūt iespēja, iespēja izteikties, jo tā ir iespēja stabilizēt valsti, tā lai varētu jaunajā programmēšanas periodā darboties un sagatavoties arī turpmākajām vēlēšanām. Mēs esam interesēti tiesiskumā. Jūs, Minovas kundze, vai jūs varētu pieņemt zilās kartas jautājumu? Labi. Nu, tad lūdzu, Kovačeva kungs, jums ir iespēja uzdot jautājumu. Hausminova kundze. Man ir divi jautājumi. Lūdzu atbildiet jā vai nē. Pirmkārt, vai jūsuprāt, bez atakas parlamentārās rīcības Orišārska kunga valdība varētu tapt? Jā vai nē? Un otrkārt, vai jūs uzskatāt, ka pirmsvēlēšana kampaņa bija uh, eh, demokrātiskā un toleranta? Lūdzu, atbild jā vai nē. Atbildē. Kaučerkungs. Ja jūsu partija būtu parlamentā, kas arī ir pienākums, ja partija darbotos, darbotos valsts interesēs, nevis vienkārši pamest savus vēlētājus, tad šī esot pie varas esošā uh, Bulgārijas valdība būtu pat vēl veiksmīgāka, bet tas, ko izdarīja jūsu partija, manuprāt, um, to visi tagad skaidri saprot. Paldies tagad, Tavāreša kungs, jums ir pusotra minūte, cienījamie kolēģi. Ko mēs tagad varam redzēt? Mums jau bija diskusija par Ungāriju, tagad par Bulgāriju. Mēs varam saskatīt jaunu krīzi, ar kuru nāksies saskarties Eiropas Savienībai. Tā ir pamatiesību krīze, un manuprāt, tā varētu būt pat vēl briesmīgāka nekā ekonomikas krīze. Šeit mums ir jāmācās no vēstures, mums ir problēmas Ungārijā, Bulgārijā. Un ir nepieciešams izdarīt ļoti skaidrs secinājums. Ir šeit jārunā par slepeniem dienestiem, par to, ko raksta prese. Un, manuprāt, tagad kandidāts politiskajiem posteniem nav tas veiksmīgākais. Te ir, te ir potenciālas briesmas, tiek runāts par to, ka pamatiesības tiek ievērotas un ka viss ir kārtībā ar cilvēktiesībām. Mēs nevaram atļauties, lai institūcijas teiktu, ka mēs neko nevaram darīt. Šādā situācijā tāpēc arī mums ir konkrēti priekšlikumi esam izveidojuši ar Kopenhāgenes komiteju, tā lai nodrošinātu to, lai Eiropas Savienības vērtības, kas ir iekļauts otrajā pantā, tiktu pilnībā ievērotas. Un jau tagad skan brīdinājums par cilvēktiesību situāciju valstīs, un ļoti svarīgi, lai mūsu iedzīvotāji zina, ka mēs varam un vēlamies viņus aizsargāt. Dalība valsts šobrīd atbild uz mūsu jautājumiem, Un mēs cenšamies aizsargāt mūsu iedzīvotāju intereses Ungārijā vai Bulgārijā. Tagad lūdzu, Mērfī kungs. Paldies priekšstādātāji. Bulgārija ir vēl viena no valstīm, kas eh, pievienojās visu pasaules cīņai pret korupciju un nabadzību. Tā ir valsts, kas piedalās šajā procesā, un mums visiem jāsaprot, ka mēs esam sasaistīti. Bulgārija, Turcija un Brazīlija un visi pārējie. Mēs cīnāmies par vienu un to pašu mērķi, un mēs uh, citu citu iedvesmojam. Protams, uh, mēs redzam, ka sabiedrība ir noskaņota pret jebkuru valdības partiju, un būtu liekulīgi partijām uh, citēt citu vainot par nabadzību un par trūcību, kurā dzīvo tauta. Bulgārija ir vistrūcīgākā valsts Eiropas Savienībā. 400 eiro mēnesī ir vidējais ienākums uh, valsts pensijas ir vēl zemākas, un liberalizācija jāizteno šādos apstākļos. Sociālā situācija ir jāuzlabo, lai sasniegtu īsteno demokrātiju, un tas jāpaveic strādniekiem un arī jauniešiem Bulgārijā. Nepieciešams uh, visiem organizēties, lai ieviestu uh, radikālās pārmaiņas. Paldies tagad Bineva Kukas viena minūte. Paldies! Bulgārijas tauta tagad iziet uz ielām, tāpēc, ka cilvēkiem ir tiesības protestēt un paust savu viedokli. Vēl pirms eh, četriem gadiem viņi eh, būtu bijuši arestēti un neviens neuzdrošinājās izteikties pret valdības rīcību. Es gribu tagad pievērsties uh, Uh, kolēģiem no uh, Tautas partijas. Es negribu aizsargāt tagad sociālistus. Viņi paši mākslīgi veido opozīciju uh, tukšā vietā. Un mēs redzam, kāda bija rīcība. Viņi ir sagrāvuši ekonomiku, cilvēki ir nabādzībā. Kāpēc tagad jūs Uh, Borisovu ievēlēt. Viņš ir Bulgāru Kadafi. Uh, kāpēc uh, Bulgāru KGB tiek atbalstīts? Kāpēc jūs piecietāt politisko oponentu apspiešanu un netaisnīgas vēlēšanas? Kāpēc jūs atbalstījāt finanšu uzraudzības trūkumu? Tagad lūdzu Stojanova kungs. Paldies priekšsādātāji. Situācija manā valstī ir vienreizēja, un es esmu uh, tiešām lepns par to, ka pirmo reizi tagad manā valstī simtiem tūkstošu jauno cilvēku nu jau 20 dienas protestē uh, par savām pilsoņu tiesībām. Kāpēc viņi ir iznākuši ielās? to saprast nav nemaz sarežģīti. Tas nav saistīts arī ar savstarpējiem apvainojumiem, kurus mēs šodien dzirdējām. Nē, galvenā problēma, dāmas un kungi, ir tas, ka pirms četriem gadiem šīs partijas, kas pašlaik ir valdībā, bija ienaidnieki. Un tagad pavisam nedabiskā veidā Frankensteina uh, manierē šīs partijas kopā veido valdību. Tā ir vislielākā problēma. Un vienīgais risinājums būtu jaunās vēlēšanās un skaidrs vairākums. Paldies, Diezdi Merakungs. Pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji. Borisova kungs um, kopā ar uh, saviem kolēģiem ļoti labi uh, cīnījies pret uh, noziedzību Un uh, mēs redzam, ka tagad parlaments uh, izlūk aģentūras uh, priekšsētāji vietā ievēl savu cilvēku. Lietas ar nodomu tiek sagrozītas un padarītas necaurskatāmas. Lietas ar nodomu tiek uh, aizēnotas. Un es gribētu atbalstīt jau paustās bažas par Beinska kunga ievēlēšanu šajā tik svarīgajā amatā. Tik tiešām komisāra Redinga arī jau komisijas vārdā pauda uh, savas šaubas. Situācija ir uh, tiešām uztraucoša. Ja runa ir par drošību Bulgārijā, tad jāsaprot, ka ir vairāki aspekti, kas kopā uh, noved pie uh, uztraucošiem secinājumiem. Sociālistu koalīcija Bulgārijā uh, sasniedza 26,1%, 7,3% ir ataka partijai. Un kopā, saskaitot eh, šīs balsis, eh, jūs nonākat ļoti eh, apdraudošā situācijā. Un 7,3% visu vēlētāju būtībā pieņem lēmumus Bulgārijā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Lopes Agilārs kungs minūtes 30. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Daži deputāti šeit uzstājās un runāja par pamatiesībām. Arī pēdējās diskusijās par Ungāriju mēs esam šeit, lai diskutētu diskusijas, lai piedalītos diskusijās par Bulgāriju, un mēs nešķirojam vienu vai citu valsts. Tādēļ jums nevajag salīdzināt uh, sociāldemokrātu deputātu klātbūtni zālē ar uh, tautas partijas deputātu skaitu. Tas ir praktiski vienāds. Šīs diskusijas uh, tomēr nebalstās uz Eiropas uh, skatījumu, bet gan redzam, ka tie ir tādi nacionāli strīdi. Uh, gan Ungāri, gan Bulgāri, bet mums jārunā par a, pamatiesību kvalitāti, par to mums jābūt a, a, satrauktiem un arī par šīs drošības aģentūras izveidi, kāds ir a, iecelt, kas nu tiešām nav akceptējams. A, par to mums ir jārūpējas arī par a, protestiem, kas notiek Bulgārijā. Tie parāda pilnīgi skaidri, ka parlamentam ir jāiesaistās. A, diskusijās par demokrātijas un pamatiesību kvalitāti, pilnīgi vienalga, kur pilsoņi to pieprasa. Pamatiesība ievērošana tiek pieprasīta un tādēļ pamatiesību uh, uh, komitejas secinājumu un arī parlamenta secinājumu pieņemt 2012. gadā ir jāievēro. Paldies. Paldies, nākošais runātājs Pirkarkungs. Paldies, priekšstādātais kundze, vicepriekšstādātais kundze. Uh, Sociāldemokrātu valdība Bulgārijā izvēloties amatpersonas augstākajiem amatiem ir nostādījusi valsti tādā ļoti sarežģītā situācijā. Iedzīvotāji ir sašutuši, jau 20 dienas iedzīvotāji protestē. Kādēļ? Tādēļ, ka augstāko drošības iestāžu kompetence tiek paplašināta ar UK kompetenci. Nav diskusijas parlamentā un nav kontrolas iespējas. Un tad ir arī uh, tāda līmeņa uh, konkursi, uh, piemēram, direktoriem, kas uh, neatbilst uh, kopējam uh, līmenim, jo Berska kungs, mēdīja magnāts, uh, uh, tiek iecelts Tas ir absolūti vienreizējs notikums, ka cilvēks ar tādu kvalifikāciju kļūst par šādas iespējas vad, iestādes vadītāju. Es domāju, ka komisijai tiešām jādod labs uh, padoms precīzi paraudzīties uz šo situāciju. Uh, Runātājs tiek pārtraukts. Nākošais runātājs Kalfina kungs, vienu minūti. Благодаря ви, госпожо председател. Аз искам... Paldies, priekšsēdētāji. Lai nebūtu nekāda pārpratuma vēlos teikt uzreiz, ka ataka ir pret Eiropas nacionalistiskā partija, ksenofobiskā partija, kas ne, neatbalsta Eiropas vērtības, esmu to teicis iepriekš un saku to tagad, tad, kad Borisova iepriekšējā valdība ļoti paļāvās un at uz atakas balsojumu. Situācija tāda pat ir arī tagad, bet, uh, ja atakai tiek at atņemta izšķiroša loma, Gerpam ir nepieciešams uh, uzņemties savu atbildību, un ja Gerps atgriezīsies parlamentā, tā kā cietīs sakāve. Mēlos teikt, ka sociālistu, sociālistu demokrātu vadītāji ir runājuši ar Borisova kungu personiski un teica, ka ir nepieciešams atgriezties parlamentā. Viņš saka, nē. Un nu, ko jūs darītu šādā situācijā? Jā, jūs vairāk kārt jau izteicāties, un tagad jāturpina uh, diskusija. Lūdzu, Gālera kungs, es runāšu angliski. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, pamat problēma Bulgārijā ir šāda, ka te ir mēģinājums no vecās nom nomenklatūras risināt šo jautājumu un arī algāhu struktūras, ko atbalsta Krievijas intereses, tiek pārkāpti noteikumi un netiek ļauts valsts institūcijām un tiesu iestādēm e, nodibināt neatkarību, kārt, neatkarīgu kārtību. E, kāpēc tad e, vecie štāzī darbinieki tiek, e, tiek tagad amatos? Kāpēc tas ir nepieciešams? Kāpēc korupcijas apkarošanas birojas tiek slēgts? Lai gan viņiem bija lieliska sadarbība ar citām dalību valstīm, un viņi varēja Uh, veiksmīgi cīnīties ar organizēto noziedzību. Tas, protams, apdraud uh, kriminalizēto oligarhu struktūru un tāpēc arī varētu, varētu pieminēt arī faktu, ka baumas par to, ka uh, priekšvēlēšana kampaņa bija netaisnīga, tā bija safabricēta, šīs baumas vairs nav apstiprinājušas, bet ne, nepieciešams šos jautājumus paust klāt. Uh, skaidri. Tagad lūdzu zvēra, kungs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Situācija dalību valstīs ir jānoskaidro, un tīpaši jūtīgas valstis, protams, ir valstis, kas pāriet no totalitāra režīmu uz un demokrātisko, to daudzos gadījumos veidos monopolijas, to daudzos gadījumos tiek pārkāptas tiesības, piemēram, tautas partijas grupa un sociālisti cenšas šo situāciju pārbaudīt. Slovenijā bija kaut kas līdzīgs, nosākumi bija protesti. Un tad vēlāk tad bija, bija divi, divas valdības, kas rīkojās netaisnīgi, un kas notika tas, ka Slovenijas partija ESTS e un GERP ir tie, kas vada cīņu pret korupciju, un tāpēc vēlos teikt, ka šobrīd uh, tiesiskumam Eiropā nav tie labākie laiki. Tagad lūdzu Jotovs kundze. Paldies! Katrā diskusijā šeit Eiropas parlamentā ir ļoti svarīgi piedalīties. Esmu arī ļoti gandarīta, ka šī diskusija bija atbalstīta un tā ir iekļauta darba kārtībā. Uh, Es domāju, ka ir slikti, ka mums tik maz laika. Ja mums būtu vairāk laika, tad mēs noteikti varētu nākt klajā ar skaidriem faktiem, kas ļauj atmaskot daudzas, daudzus melus, kas ir izskanējuši. Bulgārijā ir tā, ka lielās politiskās grupas nesaņem vairākumu un citas, val, citas partijas nevēlēs atbalstīt, līdz ar to koalīciju izveidot nebija iespējams. Un tāpēc Tāpēc arī vienkārši daudz deputātu nedodas uz darbu, tad, tad uh, deputāti neapmeklē parlamenta sēdes. Bulgārija valdībā ir tikai viens mēnesis, un ir nepieciešams uh, ļaut valdībai turpināt, un tā, lai tā varētu parādīt, ka programma ir efektīva. Tagad lūdzu Malinova kungs, priekšsēdētāja kungs. Cienījamie kolēģi! Divas reizes pēdējo sešu mēnešu laikā politiskie notikumi manā valstī tika e, pārrunāti šeit, Eiropas parlamentā. Un šajā laikā mums bija gan dažādas manifestācijas, bija jauna valdība, e, bija pirmstermiņa vēlēšanas, mums bija demonstrācijas pret valdību, un visticamāk arī šoreiz būs pirmstermiņa vēlēšanas cilvēkiem ir grūti uzticēties politiķiem. Tagad viņi skatās uz Eiropu, jo viņi vēlas zināt, kas būtu sakāms Eiropas politiķiem, bet, diemžēl, no tā, ko es redzu šeit, ir e, ļoti labs pamats e, neusticēties arī Eiropas politiķiem. Un, manuprāt, tas veido plašāko pamatu eiroskeptiķiem un radikāliem nacionalistiem. Vēlos teikt to, ka, Eiro, ka Bulgārijas iedzīvotāji uzskata, ka šeit Eiropas parlamentā ir iespējams objektīvi lietas izskatīt. Lūdzu, Ļubačevas kundze, jums ir viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par iespēju izteikties. Mēs noteikti atbalstam vairākumu, jo vairākums nolēma šo diskusiju šodien iekļaut. Tas ir tādēļ, ka mēs darbojamies saskaņā ar demokrātijas principiem. Un, bet šajā diskusijā trūkst patiesības. Un tas ir pateicoties gerbam un uh, atbalstītājiem. Cilvēki devās uz ielas tādēļ, ka gerb valdība um, nesaņem vēlamo rezultātu. Un tagad, kad Gerbs vairs nav pie varas, mums notiek šāda diskusija. Un atkal un atkal mēs dzirdam, ka Borisovam atkal vajadzētu valdīt Bulgārijā. Un arī citi runā kaut ko tam līdzīga. Atcerēsimies to, ka, jā, situācija Bulgārija tiek uzskatīta par ārkārtējo, tas ir tādēļ, ka pēc trīs ar pus gadiem pacietības cilvēki izbalsoja gerbs no valdības valdībā nevarēja nodrošināt arī taisnīgas vēlēšanas, un bija arī skandāls par uh, telefonu sarunu noklausīšanos, un ir kolēģi, kas atbalsta Girpa partiju. Vai jūs varētu pieņemt Kovačeva kunga uh, zilo kartīti? Labi, lūdzu, Kovačeva kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl. Lepčevas kundze. Nav klāt, nebija klāt šodien un viņai nebija iespēja uzklausīt to diskusiju, kas savulaik tika uzsākta per, pret Gerbs valdību, bet lūdzu nerunāja cilvēku vārdā. Pateicoties, reālā situācija ir tāda, ka cilvēki nevēlas jūs, viņi nav balsojuši par so, sociālo uh, socialistisko partiju viņi nav balsojuši par ataku. Jautājums ir, vai jūs vispār varētu būt šeit uh, bez atakas? Un tagad lūdzu atbildi. Bulgārijas tauta vēlēšanās pauda savu, savu interesi. Un parlamentārās partijas uh, tika ievēlētas parlamentā un strādā. Un GERP ir tā partija, ne, kas neapmeklē sēdes un īstenībā pazemo parlamentārās institūcijas. Ataka neatbalsta esošo valdību, un visi to zina, arī jūs, Kovačeva kungs. Paldies, un tagad lūdzu Kazaka kungs. Paldies, priekšsādātāji. Mēs daudz runājām šodien par dubultajiem standartiem. Nu jau divus gadus Borisova valdība bauda ataka partijas atbalstu bez jebkādiem nosacījumiem. Un tas tiešām ir pakts ar vēlnu. Kāpēc tad pēkšņi pēc šiem diviem gadiem uh, tautas partija sāk uztraukties? Uh, Borisova uh, valdība darīja tieši to pašu, iecēla šādā veidā pilsētu mērus un ieņem arī citus amatus. Un tagad pēkšņi tautas partija vēlas stiprināt dialogu ar pilsonisko sabiedrību, uh, bet uh, kā tautas partija uh, var uh, iebilst pret to, ko dara jaunā valdība, kas tikai mēnesi ir pie varas. Madame le Président. Priekšstādāji, dāmas un kungi, taisnība ir akla, un komisija vajadzētu rīkoties pret Bulgāriju tāpat kā pret jebkuru citu valsti. Mēs uh, rīkojamies tad, ja tiek pārkāpta Eiropas Savienības likumdošana vai ja tiek apdraudētas Eiropas Savienības vērtības. Es uh, esmu pārliecināta, ka jūs to esat dzirdējuši vairāk kārt. Un šodien es jau teicu to pašu. Komisijas paziņojums diskusijā par Ungāriju šogad, pagājušo gadu atbilst arī pašreizējai diskusijai. Tāpat kā komisija nopietni uzrauga kādas vienas dalību valsts situāciju, tieši tāpat mēs rīkojamies attiecībā uz visām citām valstīm. Mēs redzam, ka situācija Bulgārijā ir polarizējusies, un tāpēc mēs aicinām visus politiskos spēkus Bulgārijā panākt uh, konsensu, uh, rūpējoties par valsts stabilitāti un labturību. Šodien mums bija divas diskusijas parlamentā, un mēs redzam, cik svarīgi Eiropas Savienībai veicināt tiesiskumu un tiesu varu. Mums jau ir daži instrumenti, mums ir sadarbības un verifikācijas mehānisms, to mēs varam izmantot, un mēs varam mācīties arī no jau gūtās pieredzes. Bet mums ir nepieciešamas zināmas spējas arī panākt tiesiskuma ievērošanu. To es teicu, noslēdzot diskusiju par Ungāriju. Un es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka visas Eiropas institūcijas iesaistās tagad šajā diskusijā un iesaista arī valstu tiesu iestādes. Tas ir ļoti svarīgi visiem, jo īpaši Eiropas pilsoņiem, kas pilnīgi pamatoti vēlas, lai mēs aizsargātu viņu tiesības un brīvības. Paldies, komisāras kundze, un noslēgumā tagad. Um, Leškevičus kungs uh, padoms vārdā. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, komisijas vicepriekšsēdētājas kundze. Es ļoti uzmanīgi sekoju līdzi šai diskusijai un uh, ņēmu vērā visu. Es redzēju, cik uh, plašs viedokļu spektrs tika pausts. Es domāju, ka pašlaik nebūtu pareizi man kā padomis pārstāvim atbildēt uz paustajām bažām par pašreizējo politisko situāciju Bulgārijā. Tas nav mans uzdevums. Bet daudz no jums skaidri pateica, ka jūsu nostāja par neseno attīstību ir ļoti izteikta un skaidra. Un es par šo diskusiju paziņošu kolēģiem padomē Esmu pateicīgs jums par to, ka jūs ļāvāt padomas prezidentūrai piedalīties šajā diskusijā. Paldies! Liels paldies! 216. panta 4. punkts nosaka procedūru, tad mums uh, nebija nekādu iebildumu pret grozījumiem, kas tika izziņots vakar pulkstens pus sešos, tāpēc šīs